Mēs saņēmām sāru vēsti par mūsu kolēģa Eduarda Ferāna nāvi. Viņš 2014. gadā tika ievēlēts Eiropas parlamentā par deputātu. Viņš vadīja uh, eh, ENF delegācijā, Fronacionāla delegāciju, viņš piedalījās arī lauksaimniecības un attīstības komitejā, kā arī viņš piedalījās jauktajā parlamentārajā komitejā ar Turciju. Ferāna kungs mūs pameta pēc smagas slimības. Viņš līdz pēdējiem brīdim vēlējās uh, um, um, tad arī šo uh, slimību padarīt, uh, tad, tad uh, tikai sev viņš atstāja uh, sie, sievu un uh, piecus jaunus bērnus. Es ar viņu arī tikos nesen, kad devāmies kopā uz uh, Itāliju, apskatījām uh, zemestrīču teritorijas. Pat ja nepiekrīt viņām idejām, nedz arī viņa um, Eiropas skatījumā, es atceros, kā viņš ar lielu pārliecību aizstāvēs savu nostāju. Eiropas parlamentu vārdā es vēlos paust visdziļāko līdzjūtību viņa ģimenē, viņa dzīves biedrēji, bērniem, un visiem viņa tuviniekiem, kas viņiem stāvēja klāt visu viņa dzīvi un kas šodien raud, jo viņi ir viņu zaudējuši. Es aicinu visus ievērot minūtu klusuma brīžu. Merci. Paldies. Lūdzu, Kiengs kundze. provi con l'altro. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es um, jautāju Eiropas parlamentam, vai uh, Tikai krāsas dēļ uh, cilvēku var nogalināt un uh, diskriminēt. Tāds ir rezultāts, uz ko noveda ra, um, rasu pārākuma izjūta. Um, kas tiek izplatīta, un arī pilsoņos uh, paužot naidu. Es vēlos paust uh, atbalstu visiem līdzpilsoņiem, neatkarīgi no tā, kādā krāsā ir viņu āda. Grācie, honorīvo. Liels paldies, Kjēngas kundze. Tas, kas notika Mačerats pilsētā Itālijā ir absolūti nepieņemami. Mēs visi to nosodām ar vislielāko stingrību. Un tagad protokols pārā.